Kolēģi un kolēģi. Dargie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu eh, sanāksmes turpinājumā. Turpināsim skatīt darba kārtību. Un man ir liels prieks, ka varam eh, sveikt pie mums eh, komisijas vicepriekšsādātāju un Eiropas Savienības augsto pārstāvi. Un ka mēs ar viņu, man ir prieks, ka mēs ar viņu varēsim diskutēt. Es domāju, ka mums šodien vajadzētu koncentrēties galvenokārt uz eh, tādiem jautājumiem, kas eh, attiecas uz eh, to, kas tika tieši skatīts vakardienas ārlietu padomē - Ukraina, Sīrija un tam līdzīgi jautājumi. Nevajadzētu pārāk tagad izvērsties un veikt ceļojumu apkārt pasaulē. Un nestāstīsim par saviem pēdējiem ceļojumiem varbūt, bet vajadzētu koncentrēties uz to, uh, lai skatītu tos jautājumus, kas tagad ir uh, aktuāli, un uh, Doris par Bosniju Hercegovinu arī tiks runāts. Un es gribētu lūgt kolēģus uh, nedaudz pie tā pieturēties, lai mums būtu tāda ko, saskaņota diskusija un lai tā neizvērstos. Lūdzu, Keitī, jums vārds. Liels paldies, priekšsādātāji. Man ir liels prieks atgriezties apet komitejā Es domāju, ka būtu vērtīgi jūs informēt par vakardienas ārlietu padomi, kurā tika runāts par veselu virkni jautājumu. Man vienmēr ir prieks arī izteikties vispārinātāk, bet eh, vislabāk, protams, ir, ja jūs man eh, varat pateikt, kur jautājumi jūs īpaši interesē, un tad par to varētu runāt. Bet, kā jūs teicāt, priekšsēdētāji kungs, sāksim tiešām ar Bosniju un Hercegovinu. Šo jautājumu es pacēlu kā. Ka Uh, savā ievadrunā ārlietu padomē. Vairākas lietas daudz pārsteidza. Pirmkārt jau tas, ka šis uh, bija protests, kas uh, sākās ar cilvēku vilšanos, galvenokārt ekonomiskās situācijas dēļ Bosnijā un Hercegovinā. Tie, kuri seko situācijai, notiek noteikti zinās, ka bezdarbs ir virs 40% un jauniešu vidū tas ir īpaši augsts. Mēs e, nekādi nevaram, protams, pieņemt e, vārdarbību, bet šeit ir vajadzīgi patiesi e, līderi šajā situācijā. Un ir vajadzīgs kāds, kas cenšas tiešām virzīt šo valstu uz priekšu. Un, ja jūs paraugāties uz valstīm šajā reģionā, tad varat konstatēt, uh, konkrētu progresu, kas ir panākts ceļā uz Eiropas Savienību un risinot uh, politiskās un ekonomiskās problēmas. Un Bosnija Hercegovina izskatās ir iestrēgus, vismaz man tā šķiet. Es uh, pateicos savam kolēģiem Štefanam Fīlēm kurš eh, strādāja pie Satī Finčī lietas, un eh, daudz kas vairāk ir jādara, un Eiropas Savienībā ar dalību valstīm, ar dienestiem, ar komisiju ir bijušas tādas diskusijas, un arī ar mūsu partneriem, tā skaitā ASV, lai runātu par to, ko mēs varētu tālāk darīt. Mēs esam plaši pārstāvēti uz vietas, vakar arī tikāmies ar kandidātu valstīm, par to arī vakar runājām, bet mums ir jādara vairāk. Mēs runājām arī Eh, manos ievasrādos es runāju par neseno samitu ar Krieviju, un es eh, sniedzu īsu informāciju, un mēs aprakstījām šo samitu kā um, kaut ko jaunu, neturpinās eh, līdzinējā praksa, mums bija atklāta saruna ar Putinu kungu, jo īpaši par kaimiņa attiecību, uh, tātad par kaimiņu valstīm, un bija trīspusējas sarunas uh, starp trīs priekšsēdētājiem, kuri uh, um, atklāti varēja runāt par jautājumiem. Un tad uh, runājam arī par mūsu diskusiju plašāko kontekstu. Mēs skaidri runājām par mūsu bažām. Krievijas prezidents un arī viņa komanda pauda bāžas, uh, kas ir viņiem. Un tas nolē, nonā, noved pie lēmuma organizēt konsultācijas tehniskā līmenī, lai izvērtētu uh, Uh, to, kā šie brīvās tirzniecības nolīguma ar Ukrainu, Moldovu un Gruziju uh, mūsuprāt varētu nākt par labu arī Krievijas ekonomikai. Un uh, mēs cenšamies arī novērst tālāku dezinformācijas izplatību. Un es ceru, ka notiks arī diskusijas par jauniem nolīgumiem nākotnē. Mēs vēlamies nodrošināt lai mums būtu spēcīgas divpusējās attiecības, bet tām ir jābūt balstītām uz savstarpēju respektu, respektējot vienam otra pieeju. Un uh, ir jārod izpratne arī uh, par to, kā mēs veidām savas attiecības ar suverēnām valstīm mūsu kaimiņos. Galvenais uh, debašu punkts uh, ārlietu padomē bija austrumu partnerība tika izvērtēti Viļņus samita rezultāti, mēs runājam arī par to, kas notiek Ukrainā. Priekšsādātāji mēs abi bijām uh, Ukrainā, arī daudz parlamentu pārstāvju tur ir bijuši, komisārs Fīle uz turien dosies un arī citi, bet par to ir daudz kas sakāms. Un runājot par uh, to, kas tiek darīts pēc Viļņas samita, tajā, kā mēs varētu atbalstīt Moldovu un Džordžiju, uh, jo mēs vēlamies parakstīt šos nolīgumus pirms šīs komisijas mandāta beigām. Mēs arī izdarījām secinājumus no viņas samita. Ļoti svarīgi ir paturēt augsta līmeņa politisko sadarbību, jo būs samits Rīgā un jāraugās arī, kas notiks pēc tam. Mēs lūdzām ministriem būt gataviem veikt augsta līmeņa apmeklējumus eh, gan atsevišķi, gan kopā eh, Eiropas Savienības pastrā, paspārnē. Un eh, ministra arī atbalstīja šādu veidu sadarbību. Mums ir arī jāpaplašina mūsu iesaiste un sadarbība ar sabiedrības grupām, lai pārtrauktu dezinformācijas izplatīšanu par Eiropas Savienību. Uh, Un tas nozīmē, ka parlamentāriešiem, un es raugos uz jums, deputāti, ka jūs arī varētu iesaistīties šajā darbā daudzos eh, gadījumos jūs esat eh, snieguši palīdzību ne tikai parlamentiem, bet arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām, bet mums ir jāpalīdz arī uzņēmumiem un vietējām un pašvaldību iestādēm, lai viņi arī saprastu šo noliegumu ieguvumus un potenciālu viņu ekonomiskajai darbībai un sabiedrībai kopumā. Mums šie signāli ir jāraida un jāizmanto arī mūsu delegācijas, lai īstenotu sabiedrisko diplomātiju, kā mēs to saucam, un mums ir tā pašā laikā arī jāpastiprina dialogs ar Krieviju. Mēs īpaši runājām arī par maniem apmeklējumiem Ukrainā, divreiz esmu tur bijusi pēdējo desmit dienu laikā. Mums tiešām ir nopietnas bažas, un es te teicu um, preses konferencē, ka um, pēc manas pirmās vizītes novembrī uh, man bija pilnīgi cits iespējas, un tagad, kad es biju atpakaļ tur uh, pagājušajā nedēļā, tad situācija ir nedaudz mierīgāka, bet uh, mēs tikāmies ar daudziem vardarbības upuriem un uh, dzirdējām stāstus no demonstrantiem, un mēs uh, savācām uh, veselu virkni liecību un fotografiju. Un ir arī ļoti skaidrs, um, domājot par šo vardarbības izvirdumu, uh, ka neko daudz it kā nevar darīt, eh, lai veicinātu tādu neatkarīgu izmeklēšanu, kādu mēs vēlētos redzēt eh, Eiropas eh, valstī, demokrātiskā valstī 21. gadsimtā, lai varētu tiesāt vainīgos. Un es valdībai to teicu skaidri, ka um, pilsoņi uh, tātad uh, vēlas to panākt, un valdībai ir jārāda skaidrs signāls. Uh, Mēs esam piedāvājuši uh, palīdzību, dažādu veidu palīdzību, lai novērstu situācijas sāsināšanos. Uh, Eiropas parlamentā, komisijā mums ir eksperti, kas var izdarīt jebko. Un ja mums kaut kas pietrūks, to mēs varam atrast. Tātad nav nekādu šaubu par to, ka uh, Eiropas Savienība kopā ar Eiropas padomas un citiem kolēģiem varam palīdzēt. Mēs ļoti skaidri izteicām šo palīdzības piedāvājumu. Mēs esam arī bijuši iesaistīti, un jūs priekšsādātāji arī tieši bijāt iesaistīts parlamentā diskusijās par konstitucionālajām reformām un par to, cik svarīgi ir ne tikai atgriezties pie 2004. gada konstitūcijas, bet tas, ko mēs saucam pie 2004. Plus, ir jāpaņem elementi no šīs konstitūcijas, piemēram, lai prokuroru birojam būtu liels pilnvars. Tātad šie jautājumi arī ir jāatrisina tas, kādā veidā parlaments varētu darboties īstermiņā un ilgtermiņā, lai um, cīnītos ar uh, problēmām un lai risinātu problēmas, pret ko um, demonstrē cilvēki maidan laukumā. Un, uh, kā jau es teicu, mēs arī esam snieguši, piedāvājuši tātad atbalstu. Mēs uh, skatījām amnestijas likumu. Uh, bija četras iespējas, un viņi izvēlējās to, ko viņi izvēlējās. Un jūs zināt, ka tur ir iestrādāti termiņi, un mēs tam visam ļoti cieši sekosim. Un, protams, brīvas vēlēšanas ir jānodrošina visu šī procesa noslēgumā, lai visi var paust savu viedokli, un šīm vēlēšanām ir jābūt atklātām. Kā jūs zināt, tad. Es runāju arī par ekonomiskiem jautājumiem. Tad, kad es biju novembrī tur, tad, tad trīs ar pus stundas pavadīju sarunā ar prezidentu, uh, Eh, izrunājot visas ekonomiskās eh, problēmas valstī, un varu pateikt, ka visās diskusijās, kas man bija ar finanšu institūcijām, ar komisiju, citām valstīm, dalību valstīm, tad ir skaidrs, ka mums ir kapacitāte palīdzēt eh, šajā milzīgajā uzdevumā, milzīgajā izaicinājumā risinot ekonomikas problēmas. Bet to nevar pārvarēt bez reformām. Viņiem pašiem ir jāizlemj veikt reformas, lai valsts varētu attīstīties, vai tā būtu uh, rūpniecības uh, reorganizācija, vai tā būtu īstermiņa problēma risināšana saistībā ar budžeta deficītu un tā tālāk. Es uh, ceturtdien došos uz Vašingtonu, man būs tikšanās ar Kristīnu Lagārdu, un viens no jautājumiem, ko mēs apspriedīsim, tiešām būs Ukraina. Moldova un Gruzija arī ir svarīgi jautājumi. Un uh, mums ir uh, jādara viss, lai varētu nolīgumus parakstīt, un arī jādara viss, lai varētu viņiem palīdzēt, ja viņi izjūt spiedienu pirms uh, asociācijas un uh, tiesniecības nolīguma parakstīšanas. Es jau minēju, ka ir svarīgi sniegt informāciju par to, ko tas nozīmē iedzīvotājiem, valdībām, uh, kādas iespējas tas radīs, un mums ir jāuztur arī šīs uh, apmeklējuma grafiks uz šīm valstīm, tuvojoties parakstīšanai. Ministri vēlējās apspriest arī aspektus, kas ir saistīti ar mūsu dienvidu kaimiņu valstīm, un mēs apspriedām dažādas valstis, uh, un uh, nav pārsteigums, ka daudz no mums domāja par Irāku un to vārdarbības sāsināšanos, kāda tur ir novērojama. Situācija ir ļoti satraucoša. Es tikos ar ministru Zabārī, viņš ļoti priecīgs bija, ka varēja ierasties Briselē. Un eh, tomēr bāžas aizvien pieaug par to, kas Irākā notiek. Un, protams, Sīrija mūs satrauc. Laktārs Bahēmī tur turpina savu darbu lai virzītu uz priekšu sarunas starp opozīcijas eh, vadītājiem un režīmu pārstāvjiem. Kolēģi droši vien zina, ka es biju Ženēvā 1 un Ženēvā 2, un ir skaidrs, ka ir spēcīga politiskā grība starptautiskajā sabiedrībā šīs sarunas pavirzīt uz priekšu, bet skaidrs bija arī tas, ka tas būs ļoti sarežģīti. Gan uh, retorikas kontekstā, gan arī runājot par to, ka trūkst izpratnes par to, kas vēl ir jādara. Mums ir jāatbalsta Lakdārs Brahīmī um, šajā sarežģītajā darbā, bet es tikos arī ar Sīrijas uh, sieviešu grupu uh, dažādu ticību pārstāvis no dažādiem Sīrijas reģioniem, kas ir apvienojušās, lai strādātu pie tā, kā uh, izstrādāt savu risinājumu krīzei un kā veidot mieru. Un tiešām žēl ir, ka uh, telpā Ženēva 2 nebija vairāk sieviešu. Un eh, arī delegācijās nebija pārāk daudz sieviešu. Bija dažas, bet eh, es ceru, ka šīs sievietes, kas ir apvienojušās un ir sākušas strādāt pie šiem, eh, šī lieliskā uzdevuma, ka mēs varēsim tām palīdzēt nākotnē. Mēs esam uh, diskutējuši arī ar dalībvalstīm um, drošības padomē, jo īpaši Luksemburgas vadībā, runājot par to, kādu humanitāro palīdzību tās gatavojas sniegt. Un jūs noteikti visi zināt, kādas ir problēmas Ņujorkā, uh, cenšoties panākt rezolūcijas pieņemšanu, bet ir arī praktisks problēmas ar uh, palīdzības piegādi. Jūs droši vien zināsiet, ka mēs izlēmām uh, ka tie līdzekļi, kas ir iesaldēti Eiropas Savienībā, var tikt izmantoti ķīmisko ieroģu aizlieguma organizācijas trasta fondām, lai palīdzētu risināt šīs problēmas Sīrijā. Mēs runājam arī par Libānu un to, ka ir jābūt efektīvai valdībai. Šī pagaudu valdība ir strādājusi jau ļoti ilgi, esmu vairāk kārt tikusies ar premjerministru, un ir tiešām eh, centieni to panākt turpmākajās dienās vai nedēļās, un eh, būs arī prezidenta vēlēšanas, bet, protams, vairāk kā 20% eh, iedzīvotāju Libānā ir Sīrijas bēgļi. Viņi, protams, veic lielisku darbu, bet situācija ir ļoti trausla. Un jāceras, ka mums ir jāpalīdz Libānas iedzīvotājiem, jo viņiem ir jātiek galā ne tikai ar savām problēmām. Bija runa arī par Ēģipti un uh, būs arī secinājumi. Un ir trešā gada diena Ēģiptē uh, revolūcijai, un uh, mēs zinām, cik sarežģīta ir um, situācija. Situācija ir arī pasliktinājusies. Daudzi cilvēki ir arestēti, tādi, kuriem nevajadzētu būt cietumā, bet uh, ir arī aizvien vairāk bažas par uh, vārdarbību un terorismu aktiem. Tos mēs nosodām turpinot mūsu iesaistīšanos visā reģionā, cilvēktiesības Ēģiptē, visās reģionu valstīs un gribu uzteikt Stavros Lambrinīdis par paveikto, Bernardino Leona par viņu paveikto, palīdzot panākt vienošanās, kas ir bijušas tik svarīgas Tunisijā. Viņa loma bija nozīmīga, lai to sasniegtu. Un pār situāciju Lībijā, kurš pastāv liela nestabilitāte un bažas pār to, ka viss drošības jomā paveiktais ir ļoti grūti ieviešams, jo situācija ir ļoti nestabila. Un visbeidzot, pār kaimiņa attiecībām un pār Jēmēnu ir Ļoti labi, ka mēs varam apliecināt, ka ar dialogu iespējām ir, var panākt kaut vai nelielu, bet tomēr virzību uz priekšu, un it īpaši tas attiec uz Jēmenu. Bet tas ir ļoti sarežģīti esošajos sociālajos, ekonomiskajos apstākļos. Un tagad priekšsēdētāji dažus vārdus teikšu par Centrālā Afrikas Republiku. Es tikos ar ģenerāli Filipu Ontjēzu, kurš ir uh, operācijas uh, vadītājs un kurš izklāstīja esošo situāciju kas ir satraucoši. Tāpat arī mums bija eh, vakariņas ar kandidātu valstu pārstāvjiem, un ar to es savu uzstāšanos arī beidzu, kura bija mazliet gara. Liels paldies Baronas Eštānai. Tagad man ir radusies problēma. Mums ir 25 cilvēki pieteikušies runāt. Patiesībā mūsu pārstāvi varētu doties mājās, jo, ja mēs tā ļausim visiem runāt, tad nebūs laiku viņai atbildēt. Vai arī jūs piekristu tam, ka koordinatoriem tiek piešķirtas divas minūtes, un ja mēs izteiktos īsākā laika posmā, lūdzu ievērot šo grafiku, un tad redzēsim, kā mēs varēsim tikt galā Tātad nevar būt tā, ka beigās nebūs iespēja atbildēt. Un, protams, arī ik viens jautājums, kas jau ticis uzdots, nav vēlreiz jāatkārto. Tādēļ mēs pātrēsim procesu. Tagad es ieteiktu sākt pirmo raundu. Salafrankas kungs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Bien. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Sveicam, Ārstauras kundzi mūsu komitejā. Eh, Man gribētu runāt par trim tematiem. Pirmkārt, par Ukrainu, neraugoties uz um, kritiku, kas izskanēja mūsu sakarā. Šķiet, ka Fīles kungs nu, eh, ieviesā un panāca papildus garantijas eh, de demonstrantiem, un šķiet, ka attiecīgo likumu pasludināšana un amnestijas likuma pas, eh, pasludināšana palīdzēja veidot uzticības klimatu, lai varētu panākt konstitucionālo reformu, par kuru jūs runājāt, un lai varētu nodrošināt pātrinātas parlamentu un prezidenta vēlēšanas. Un konkrētais jautājums par Ukrainu ir Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienībai būtu jāpāriet uz mediācijas lomu, lai būtu instants, kur vērties? Un es eh, gribētu zināt, vai Vašingtonā jūs runāsiet ne tikai ar Kristīnu Lagardi, bet arī ar Džonu Kēriju. Uh, un uzklausītu arī Savienoto valstu vēstnieku nostāju. Otrakārt, pār Šveici, kādas ir opcijas, e, ko iecer, esat iecerējuši pēc e, e referenduma, kā tika denonsēta vai nu pārtraukt esošos nolīgumus, denoncētos, vai iesaldēt attiecību līmeni. Pēdējais jautājums par Kubu. Es gribētu apstiprināt, ka padomē apstiprinātais eh, nolīgums ir trešās eh, paudzes nolīgums, balstīts uz demokrātisko klauzulu, un eh, padomes nostāja paliek pilnīgi spēkā. Paldies! Welcome, Lady Ashton. I couldn't... Sveicinātā Aštons kundze. Nākošais runātājs Anna Gomeša. Es varu jums tikai piekrist pār sieviešu lobu runājot. Ceru, ka Ženēvā trīs sievietes būs piesāruna galda. Ukrainā. Arī es redzēju tūkstošiem sieviešu Maidānā un sievietes mūs lūdz īstenot mērķiecīgas dārba Eh, bības izmantojot esošās Eiropas Savienības eh, pretnaudas atmazgāšanas direktīvas. Un mums ir jāvienojās, eh, kāda ir dalībvalstu nostāja šajā sakarā. Tālāk par Centrālā Afrikas Republiku. Kopš 2012. gada decembra izskan draudi par genocīdu. Kopš 2013. gada martā tiek lūgts. So, uh, tiek lūgts nosūtīt karaspēku. Vai jūs uzskatāt, ka misija drīz ieradīsies uz vietas, vai tā dosies tikai tad, kad genocīds jau būs noticis? Un Visbeidzot, Lībija. Es redzu tikai Es redzu tikai nelielu ieskicējumu, ka tas ir apspriests. Vai jūs esat varējāt uzrunāt mūsu dalībvalstis, ir tīpaši konkrētas, kuras būtu īpaši atbildīgas pār Lībiju, no, nu, Lībijā notiekošo? Uh, atsakot eh, koordināciju. Thank you very much, President. Uh, Nākošais runātājs Enemī Nīts, paldies priekšsādētāji, Baronis Aštoni, paldies par jūsu plašo izklāstu par um, vakardienas eh, padomu runājot. Es eh, lasīju provizoro galavārdu un redzu, ka tekstā ir ļoti maz teikts par Sīriju bet man ir grūti iedomāties, ka tas nebūtu apspriests, un tādējā tas fakts, ka mēs tik maz to tekstā norādām, vai tas nozīmē, ka e, nekādu vienošanos nevarēja panākt, vai situācija ir tik kritiska, ka to nevarēja ietērpt vārdos, es gribētu uzzināt par to vairāk. Otrkārt, par Krieviju runājot, es lasīju ievadrakstu, uh, pagājušās nedēļas ekspresa žurnālā, ka vicepremjers Šuvalo šķiet jums ir stāstījis, ka Krievija ir iecerējusi veidot savā pusē, kontinenta pusē savienību. Vai jūs varētu par to pastāstīt sīkāk? Un visbeidzot, gribētu zināt, vai Ukrainas sakarām no vienas puses jūs sakat, jūs runāsit ar SVF, lai redzētu kādu paku varētu salikt kopā, taču vai arī kādas eh, eventuālas sankcijas tiek gatavotas attiecībā uz situāciju, kas šķiet pasliktinās. Un visbeidzot, vai jūs varētu pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis par šo Nolandes kundzes eh, vēstnieces ļoti neveiksmīgo izteicienu. Paldies, baronēs Ashton, par eh, jūsu uzstāšanos, un man ir divi jautājumi. Eiropas Savienība ir ieņēmusi savu nostāju par konfliktu Ukrainā, un jautājums ir par mediāciju. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība vēl aizvien ir, var uzņemties vidutāju loma, lomu? Un otrais jautājums par vakardienas padomes galvārdu un par Ukrainu, jo galvārda beigās ir paziņojums par to, kā asociācijas nolīgums ar Ukrainu, es neatceros precīzu formulējumu, bet nav pēdējais vārds Eiropas Savienības sadarbībā ar Ukrainu. Vai jūs varētu paskaidrot, ko tas nozīmē? un kā to interpretēt Ukraiņu, un vai bija konsensus pār šo teikumu. Un visbeidzot īsts jautājums par Bosniju. Vai jūs varētu pastāstīt, kas e, notiek, ko dara politiskās partijas, lai, lai mm, labotu situāciju Bosnijā? Paldies, priekšsēdētāji! At atvainojos, ka doktors Kamans eh, nevar ierasties, viņš ir Londonā. Gribu runāt par attiecībām starp pa Palestīnu un Izraēlu, ņemot vērā to, ka veidojas e, savu veidu izolācijas mentalitāte. Vai jūs Eh, varētu pastāstīt pēc Kerī iesaistīšanās, eh, ir kāda attīstība notikuma bijusi, vai viņš pat tika nodēvēts par antisemītisku, vai jūs uzskatāt, ka situācija ir iestrēgusi pagaidām un nav skaidrs, kā to virzīt tālāk. It īpaši esmu nobažījies par beduīniem un e viens apmetnēm kolonijām, kas praktiski sagrautu divu valstu risinājumu. Beigās gribētu sacīt tā kā. Mums jau savā laikā bija politiskas domstarpības, tomēr uh, Gribu apsveikt jūsu eh, spēles prasmi šo, eh, pēd, šo piecu gadu laikā jūsu amatā. Ņemot vērā jūsu rīcībā esošās kāršu kombinācijas. Paldies, nākošais runātājs Vilijas Vējers. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Katrīna Aštonī par eh, izklāstu. Es gribētu uzdot jautājumu. Pirmkārt par UT Ukrainu. Manai grupai ir uh, nevienbalsīga nostāja attiecībā pār uh, e, Ukrainu. Tomēr mēs uzskatām, ka tā ir jāveido savs liktenis bez nevienas valsts iejaukšanās. Diemžēl paliek iespējas, ka Eiropas Savienība ir ar e, savām interesēm, pārauga procesu un uzņemās lomu, kas tai nepiekrīt. Tieši tāpat arī Krievijas federācija eh, ir skaidrs, ka viņi brīvi lemj par to, kādu ģeostrateģisku situāciju grib veidot, bet mēs visi esam red, varējuši vērot vardarbību ielās. Eh, tāpat arī manā valstī ir bijuši nemieri pie um, par, Eh, pie parlamenta ir notikušas demonstrācijas, bet es neesmu redzējis nevienu Eiropas parlamenta pārs, eh, pārstāvjus, eh, pārstāvju no Eiropas parlamenta, kas būtu nosodījis demonstrantu izklai, izgaiņāšanu, kā tas notika Ukrainā. Mēs nevaram atbalstīt šādu iejaukšanās un uzraudzības uh, nostāju. Mums nav nekāda regulatora, ne, ne uz pārauga loma. Ne Eiropas Savienības dalībvalstīs, ne arī Ukrainā. Ja ja ir jārunā par demonstrāciju izklaidīšanu, paskatīsieties Atēnās, Madridē, Portugālē, kā cilvēki manifestē. Un kas tad ir jādara? Ir jāpiesauc likumi un pie, jānorāda, ka katrai valstī šie jautājumi ir jārisina. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais Rārno Danžāns. Es gribētu runāt CD komite, apakškomitejas vārdā par drošības eh, un aizsardzības jautājumiem. Par Centrālu Āfrikas Republiku runājot, atsaucoties uz Anas Gomešas runājot, mēs ļoti ilgi runājam par šo misiju, zaļā gaisma ir dota, un Kāda ir iespēja, ka šī misija tiek drīzumā nosūtīta? Francijas ministri runāja par eh, februāru beigām, nu jau ir 11. datums, un kāda, kāds spēku samērs varētu būt. Mēs sagaidām Igaunijas iesaistīšanos, bet eh, vai, eh, viņa, vai tā viena varētu nodrošināt 500 karavīrus. Tāpat arī par Lībiju, kā jau Anna. Uh, norādīja, ir jau misija izvietota mūsu Lībijā un ir ļoti grūti strādāt. Misijas mērķis ir strādāt pie robežu menedžmenta. Tanī pašā laikā no preses mēs uzzinām, ka Francija, Itālija, apvienotā karaliste katri individuāli īsteno apmācības, eh, drošības eh, eh, reformu misijas Lībijā, lai gan tajā pašā laikā mums Eiropas Savienībai nav pietiekami droša Lībijas saruna partneri, lai mēs varētu šīs misijas veikt kolektīvi, un tās veids, tās īsteno dalību valsts atsevišķi. Vai tik tiešām ir jāuztur uz, uh, eh, budžets Eiropas Savienības misija Lībijā, kas praktiski neko nedara? Un visbeidzot par Bosniju. Jūs atgādinājāt, kā ir mums Bosnijā mums eh, izvietoti spēki, tā skaitā militāri, un šie spēki altē ietvaros un eufor ietvaros parāda, ka ka tai nekādas nozīmes un saistības ar ekonomiskajām un politiskajām problēmām, ar kurās saskaras Bosnija Hercegovina nav. Paldies! E, turpina Katrīna Aštona. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Sala Franka kungs, mēs esam bijuši ļoti aizņemti pēdējā laikā. Bet tagad runājot par jūsu uzdotiem jautājumiem. Tie bija trīs par Ukrainu, par e, mediācijas un fasi, e, iespējām. Un uh, ko mēs sakām prezidentam, valdībai, pilsoniskajai sabiedrībai. Mēs negrasamies iesaistīties, iejaukties, bet mēs esam gatavi sniegt atbalstu. Un mans viedoklis ir, kā atkarībā no, par šo atbalstu runājot, atkarībā no konkrētās jomas, mēs varam runāt par atbalstu. Ļoti viegli teikt ir būsim par vidutājiem, bet e, tas var nozīmēt ļoti daudz ko. Un ir, tas ir ļoti svarīgi tad, kad ir, kā, ir kāds ārējais dalībnieks un ir jāvienojās par darbību saskaņošanu. Taču piedāvājums tika skaidri izteikts. Par no, eh, Noland citātu tas ir bijis pieejams YouTube un visiem zināms. Es tos tālāk nekomentēšu. Viss, kas ir dzirdēts eh, šajā sakarā un privātās sarunās, iespējams, viss, kas ir pateikts. Par Šveici runājot, eh, Trīs gadu laikā valdībai ir jāizlem, ko tā darīs. Tā ir jāsagatavo zaļā grāmata par referendumu rezultātu ieviešanu. Un šobrīd notiekošais. Tas nozīmē to, ka komisijā un mūsu, mūsu dienestos mēs rūpīgi pētām Lisabonas līgumā sacīto un ko arī tas varētu nozīmēt attiecībā uz daudzajiem nolīgumiem, kādi mums ir ar Šveici. Uh, Tas nenozīmē, ka lielākās daļas, lielākās partijas gribēja šādu referendumu rezultātu. Taču pārvietošanās brīvība ir viens no mūsu stūrakmeņiem, un tuvāko dienu pārdomas būs ļoti nozīmīgas, lai varētu noteikt to ceļu, pa kuru mēs dosimies. Un es ceru, ka tiks rasts apmierinošs risinājums par kubu runājot. Do Potenciāls ir labs, es redzēju, pārliecinājos, ka prese darbojas Kubā, ka tiek piedāvāts labs risinājums un vienbalsīgs. Anna Gomeša piekrītu par sievietēm runājot, mums ir bijušas daudzas diskusijas ar un bez Ukrainu par to, ko darīt attiecībā uz spiedienu un atbalstu. Divām pieejas pusēm un Minhenē drošības konferencē mums bija diskusijas ar dalībvalstīm, ar opozīcijas līderiem, un mēs ļoti labi apzinājāmies, kādas adopcijas mums ir pieejamas, un neviena no opcijām nav svītrota. Taču pirmkārt, mēs vēlamies pozitīvu darbību, ja mēs to varam īstenot, un otrkārt skaidri es norādīju savās diskusijās ar valdību, ar prezidentu par to, ka mēs esam ļoti nobažījušies un skatām visas mūsu opcijas. Ceru, ka šie veistījumi ir labi saprat, pareizi saprast. Pār Centrālā Afrikas Republiku misija tiktu izvietot samērā drīz un ceru, ka nenotiks tā, ka misija ieradīsies pēc genocīda. Uh, īstenošanas. Misijas izvietošana no Eiropas Savienības perspektīvas nebūtu nav tik vienkārša, tā it kā jūsu rīcībā būtu karaspēks. Es domāju, ka mēs visi saprotam to, kā mēs darbojamies un ko mēs varam izdarīt vislabāk. Bet uh, ātras rieģēšanas spēks ar Eiropas Savien zem Eiropas Savienības karogu, tas nav tas, kur mēs esam. Mēs nekad varbūt tur nebūsim, bet katrā ziņā šobrīd tā tas nav. Mēs uzrunājam dalību valstis, kuras var darīt to, ko spēj vislabāku, kur, kuras var sniegt atbalstu misijām, bet mēs esam ļoti veiksmīgi, lai izvietotu misijas kuras spēja palikt līdz uzdevuma beigām. Eiropas Savienība ir ļoti plaša pārstāvība pasaulē, gan attīstības ziņā, gan citādi. Atalanta ir paveikusi savu darbu, 95% pirātisms ir samazi, samazinājies. Tāpat arī mūsu paveiktais darbs ir ļoti nu, vērtīgs. Bangi tiks izstrādātas operatīvā darba detaļas un to redzēs militārā komiteja, kura spēs dot eh, zaļo gaismu. gaismu. Par Danžāna kunga jautājumu runājot, daudzas dalībvalstis jau ir piedāvājuši savu atbalstu. Par Lībiju runājot. Dalībvalstis eh, trīs ir aktīvas Lībijā, bet eh, domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas šeit ar savienotām valstīm. Uh, un mums ar amerikāņu partneriem ir vairāk šis jautājums jātīst. Es to apspriedīšu Vašingtonā šonedēļ, gan ne tikai drošības sektorā, bet arī institūciju veidošanā, jo ļoti daudzas problēmas nav atrisinātas Lībijā institucionālās veidošanas eh, neizdošanās dēļ. Un pēc eh, valsts apmeklējuma jūs izprotat, cik tas ir grūti. Darba koordinācija ir ļoti svarīga un tās nav pietiekama nekāda. Nīc kundze. Par Sīriju. Secinājumi aptvēra esošo situāciju un, diemžēl, jā, lietas nav pavirzījušās uz priekšu. Domāju, ka formulējums bija pareizais. Mēs mēģinām darīt visu, lai varētu panākt virzību uz priekšu. Un ļoti daudzi, taiskaitā es tiekamies ar opozīcijas pārstāvjiem, esmu tikusies ar eh, daudziem pārstāvjiem un mēģinu izdarīt spiedienu. Ženēvā divi mums bija ļoti ilgas sarunas un mēģinām darīt visu, ko mēs varam, mēs mēģinām virzīt šo procesu, un ik viens piekritīs, ka mums tas ir jādara. Ševalov kungs, um, eh, premjervietnieks, runāja par muitas savienību, kas tiktu izveidota. Putins par to ir runājis ilgi, un mēs runājam un vērojam Krieviju šajā sakarā, un Ukraina jau ir izvirzījusi šos eh, sankciju jautājumus. Vai mēs eh, un kā redzam savu mediātoru lomu Krievijā? Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs uzlūkojam šo faktu. Esmu ticies ar abām pusēm, ar opozīcijas pārstāvjiem, gan Ukrainā, gan nesen Minhenē, un mēs piedāvājām atbalstu, kas varētu tiem būt visnoderīgākais. Un taiskaitā juridisku, cita veida ekspertu palīdzību, un mēs redzēsim, vai viņi uzklausa piedāvājumu. Par formulējumu Ukrainas sakarā ir skaidri norādīts, ka vienošanās nav beigas visam, varētu būt dažādas interpretācijas atkarībā no tā, kā attīstās tālāk attiecības ar Ukrainu, un interpretācijas šeit var būt dažādas, bet uh, Visi piekritīs tam, ka tas tās nav beigas visam, un darbs turpinās. Par Bosniju runājot, ir jānodrošina, ka situācija nepārveidojas konfliktā, tāpēc mums ir jāiesaistās tagad, jo pat nesenojos konfliktos mēs esam redzējuši atsevišķus elementus, kas ir nozīmīgi. Robert, ser Roberts, paldies jums par jūsu sirsnīgo komentāru. Augsti to vērtēju. Tuvu austrumu miera process šajā sakarā Džons Kerijs ir paveicis lielisku darbu, strādājot pie šī temata, un viņš ir rīkojies izlēmīgi, un turpinās strādāt pie šīs vienas no savām uh, is, uh... prioritātēm. Viņš mēģina kopā izveidot uh, ietvaru, kuru viņš prezentēs Cipelīvnī, ir sarunvedēji no Izraēlas puses, Sabēra kārts no palestīniešu puses, un diskusijas viņu starpā notiek, manuprāt, ļoti pozitīvas. Par Bēniku ikvienā koalīcijā, kā jūs zināsit, ir dažāda viedokļa un pārliecības, taču skaidrs ir tas, ka Izrēlā tiek uzskatīts, ka ar pareizajām garantijām par drošību un ar pareizu sapratni par Izraels nākotni ir labāk panākt vienošanos nekā nekādu vienošanos. Un domāju, kā arī premjers tā uzskata. Mēs piešķirsim, apsu, esam apsolījuši bezprecedenta atbalstu abām pusēm. Meijer kungs par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 Mums ir jārunā un skaidri jānorāda, ka mēs pirmkārt nedomājam iejaukties, taču, ja nāk, ja parādās vardarbība jebkurā pusē, tad arī mums ir jāuzņemas sava atbildība, un šeit mēs nevaram par iejaukšanos runāt. It's a Ukrainian solution, not an EU solution. Bet ja mēs runājam par plāniem, mēs aicinām viņus turpināt dialogu, bet tam ir jābūt Ukraiņu dialogam. Danžāna kungs, operācija komandieris ir atgriezies no savu uzdevumu šobrīd. Uk Igauni ir garantējusi atbalstu uh, septiņas citas valstis to ir apsolījušas, tiek veidots plāns, un nākošā darba daļa prezentācija militārajā komitejā, un pēc tam tiks lemts par operatīvajām darbībām, un ceru, ka tās būs veiksmīgas. Es jau runāju par Lībiju. Bosnija too. We, we have... Par Bosniju mums ir jāpārdomā par to, kā situācija attīstīt Bosnijā, jo, ja reģions attīstās un Bo Bosnija nē, tad situācija nav apmierinoša. Runājot par līderiem Bosnijā, mums ir arī viņiem jāsniedz atbalsts. Liels paldies! Un nu, tagad uh, atsāksim. Jautājums katram viena minūte. Ibris Adzičs kundze. Takar ar Farande. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atgriezties pie Bosnijas jautājuma. Es pilnībā nesapratu jautājuma, tātad atbild, ko jūs sniedzāt uz iepriekšēju jautājumu, proti, kā mēs varam nodrošināt to, lai pastāvošais konflikts nekļūstu tāds etniskāks pēc tā būtības. Es zinu, ka plašsaziņas līdzekļi šobrīd ziņo, ka daži uh, gribētu uh, varbūt redzēt Eiropas Savienību kā konfliktu vaininieci, jo Eiropas Savienībai politiski būtu izdevīgi šādi konflikti. Citi savukārt saka, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ļoti piesardzīgi rīkoties un drīzāk atturīgi rīkoties. Uh, Kāds ir jūsu viedoklis un cik svarīga, jo, prāt, jūs prāt, ir situācija sešvincī un ko mums vajadzētu darīt? Paldies, priekšsādētāji. Saka man cerīja kungs, man ir jautājums par manu valsti. Es labprāt dzirdētu jūsu viedokli attiecībā uz šiem te diviem Indijā aizturētajiem uh, jūras uh, kainiekiem jūrniekiem. Es nezinu, vai šo cilvēku status uz vietas e, jau ir noskaidrots. Tāda liela valsts kā Indija, kura e, ir vadoša, kur vēlas būt vadoša pasaules arēnā, šķiet e, mīda kājām civilos noteikumus. Uh, un ilgi tas vairs nebūs pieņemams. Ko dara Eiropas Savienība, lai pot, pozitīvi atrisināt šo jautājumu? Paldies. Jā, Jā Eštānas kundze, paldies, ka esat ieradusies. Man ir jautājums par Bosniju, pat vairāk jautājumu. Mēs uzzinām, ka vairākums demonstrāciju notiek federācijā un Serbijas republikā acīm redzot, situācija ir nedaudz mierīgāka. Un tad ierodas uh, Horvātijas premjers un aizbrauc uz Mostu, un Sērbija aizbrauc uz Belgradu. Izskatās, ka tas šķiet pierāda uh, to, kur ir problēma. Problēma ir Daytonā, un, Daytona, un problēma ir jāatrisina. Šie kungi paši problēmas neatrisinās. Uh, Es apsveicu uh, Fīli uh, ar viņa drosmi un izturību. 50 stundas ar šiem kungiem. Viņi visi labi strādā, bet komisija uz vietas ir pelēkā ikdiena, un tas, ko mēs sagaidām, mēs sagaidām arī Eiropas Savienības valdošo aprindu sašutumu, bet tas nenotiek. Un, uh, tiek teikts, ka ir vajadzīgi līderi Bosnijā un Hercegovinā. Es neredzu tādus, jo tie, kuri tagad ir pie varas, tie nevada neko. Un tāpēc jautājums, vai jums nešķiet, ka mums beidzot ir kopīgi jāmaina Daytona? Baronice Ešton, Bosnija Hercegovina se dugo nalazila u mrtvom. Eštons kundze, Bosnija un Hercegovina ilgu laiku bija tāds pamestais Eiropas Savienības nostūris. Un nebija intereses, ka kaut kas mainītos. Tāpēc man šķiet paradoxāli, ka Daytonas nolīgums, eh, proti, ka bija vēsturiski nolīgums starp Kosovu un Belgradu un Eiropas Savienību, un ka Bosnijā un Hercegovinā nebija iespējams šādu līgumu panākt. Mēs nedrīkstam vairs gaidīt, tagad ir jārīkojas. Es esmu par uh, to, lai Daytonas līgums tiktu mainīts. Tas ir uh, neatliekams uh, pasākums, un tas ir jādara uzreiz. Mums ir jādomā par to, kā cilvēki tālāk dzīvos Bosnijā un Hercegovinā. Tāpēc esmu par tādu ātru rīcību. Ne tikai uh, runājot par iespējumu Bosnijas un Hercegovinas iestāšanos Eiropas Savienībā, bet arī tāpēc, ka tas būtu nepieciešams, lai mainītu konstitūciju vai vismaz panākt būtiskas pārmaiņas valstī. Jā, paldies priekšsēdētāji, saka Ojulāns kundze. Es gribētu uzdot eh, jautājumu par Maģnitska lietu, par Maģnitska likumu. Šorīt mūsu komiteja apsprieda ieteikumu padomei, kur eh, šo te ziņojumu apspriedām, kur ir nosaukt arī šie 32 cilvēki. Uh, attiecībā uz kuriem mēs aicinām ieviest vīzu ierobežojumus. Es gribēju pajautāt, kas notika ar mūsu iepriekšējiem ieteikumiem, ko pieņemam 2012. gadā, ko pieņēma Eiropas parlaments. Kāpēc līdz šim arī tas nav ticis iekļauts darba kārtībā padomē, un ja tagad parlaments pieņems jaunus ieteikumus, kad jūsuprāt uh, šo jautājumu varētu iekļaut darba kārtībā? Paldies! Šulca kungs. Eštāns kundze. 2008. gadā mēs piedzīvojām, ka Olimpisko spēļu ēnā Krievijas spēki iebruka Dienvidosatijā un arī Gruzijā, un daudzi ir satraukti, ka šis olimpiskais miers, Soču olimpiskais miers šobrīd ir tāds maldinošs, un jau nedēļām mēs dzirdam Glazjevu un citus sakām, ka uh, jāpārtrauc viss šis pasākums Maidan laukumā. Nedēļas nogalē dzirdēju ļoti satraucošas balsts no Ukrainas opozīcijas, kuri saka, ka aizvien vairāk uh, Krievijas armijas pārstāvji Ukraiņu uniformās ir uh, sastopami Ukrainā kā militārie instruktori vai kā tādā uh, nemanām invāzija Kādas ziņas jums par to ir? Vai šos datus var apstiprināt? Vai tomēr nevajadzētu mūsu dienestiem um, uh, papētīt šajās, šos, uh, šīs ziņas, šos notikumus, ja jau mūsu sarunas uh, pa telefonu tiek noklausīts un publiskots? Van Ordenkungs. Uh, Paldies Centrālā Afrikas Republika, Eštons kundze. Es ceru, ka ir gūtas mācības no līdzīgām intervencēm Čadā, piemēram, 2009. gadā. Atcerēsieties, ka šī misija loģistisku grūtību uh, pavadīta tika novadīta un uh, es ceru, ka Afrikas Savienība varēs pārņemt Eiropas Savienības misiju pēc sešiem mēnešiem. Uh, Otrkārt, es eh, pamanīju, ka jūs apspriedāt ierobežošos pasākumus cīņā pret terorismu. Man ir prieks, ka tur bija tāda spēcīga atbilda, bet vai tika apsvērts eh, uzskaitīt Sīrijā darbojušās teroristu grupas, piemēram, Alnīzra fronti eh, vai Levant Un visbeidzot, jautājums, kas nebija jūsu darbkārtībā, bet, manuprāt, tas bija jāiekļauj, un tas ir Zimbabves jautājums. 20. februārī mēs sagaidām, ka ierobežošie pasākumi tiks atcelti ar izņēmumu attiecībā uz Mugabi. Vai jūs tiešām domājat, ka lietas ir pietiekami pavirzījušās uz priekšu, lai šos ierobežojumus tiešām atceltu? Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā plēnārsēdē mēs uh, balsojām par sešām rezolūcijām par progresa ziņojumiem Rietumbalkānu valstīs divi jautājumi šajā sakarā. Kaut gan tas nebija jūsu darba kārtībā. Serbijas un Kosovas nolīgums. Liels paldies, ka jūs mums parādījāt, ka diplomātija ir tas veids, kā var sasniegt neiespējamo. Kāda ir jūsu vīzija, kā nākotnē vajadzētu attīstīties šim jautājumam. Brīdis joprojām ir izdevīgs, un uh, to vajadzētu izmantot, lai veicinātu stabilitāti reģionā, bet tas var veicināt arī nestabilitāti. Bosnijā un Hercegovinā visi par to jautā. Manuprāt, mums ir vajadzīgs ļoti skaidrs plāns, stratēģija, kas jāpieņem katrai dalībvalstai, un es atvainojos, mums brutāli šis plāns ir jāievieš, nekāda atlikšana vairs, nekāda termiņa, jo ja mēs uh, to nedarīsim, tad uh, situācija atkārtosies. Paldies. Thank you very much, uh, Madam Ibrisa. Liels paldies, Ibrisa Adžičs kundze. Anna, Anna, Anna. Anna. Anna. Labāk, jā. Manuprāt, eh, ir diezgan šokējoši, ka kāds varētu teikt, ka Eiropas Savienība ir izraisījusi konfliktu Bosnijā. Un tas tiešām mani šoklē, ka, šokē, ka cilvēki kaut ko tādu varētu iedomāties, ka mēs kaut ko tādu darītu. Eh, šeit ir vairāk elementi. Pirmkārt, šī nav pirmā reize, kad eh, Sarajevo līderi ir saņēmuši protesta balsas no iedzīvotāju puses. Jūs zināt, kā parlaments tika aplēgts pirms kādu laika, ir bijuši šādi signāli, un katru reizi mēs esam reaģējuši, raidot spēcīgus signālus valsts līderiem, prezidentiem par to, ka situācija nedrīkst nemainīties. Cilvēki, cilvēki to vienkārši nepieņems, kaut kas ir jādara. Un tas tiešām rada milzīgu vilšanos. Uh, Un, ja atcerēsieties ar Hillariju Klintoni, mēs kopīgi devāmies uz reģionu, kur viņa ļoti pa labi pazīst, pirms viņas eh, mandāts beidzās. Un es atceros, cik mēs ļoti bijām vīlušās, ka nevaram īsti atbalstīt Bosniju un Hercegovinu runājot par iestāšanos NATO, par ko toreiz bija runa. Un tas bija Serbijas Kosovas dialoga sākumā. Tātad mēs gribējām palīdzēt ASV un Eiropas Savienību spēlēt kaut kādu lomu katra savā kapacitātē, un man šķiet šie vēstījumi ir tie, kas mums ir jāsniedz joprojām. Kopš tā laika ir uh, daudz uh, enerģijas ieguldīt, uh, un Stefans un viņa komanda ar atbalstu no ārējās darbības dienas arī cenšas pie tā strādāt. Uh, Pīters Sorensens, eh, mūsu pārstāvs, ir uz vietas, eh, mums ir daudzi apmeklētāji bijuši, un katru reizi mēs cenšamies viņus pārliecināt. Eh, un es arī devos atpakaļ, atkal uz Bosniju, sakot, ka progress ir panākts un ka ir jāizvēlas reģionāla pieeja, lai attīstītu valsti, un mēs varam palīdzēt. Un tā vilšanās, ko mēs tagad visi jūtam, ir tā, ka eh, šī eh, situācija joprojām ir cilvēku prātos un eh, to nevarēs atrisināt, ja netiks atrisināt citi jautājumi, un ekonomiskais potenciāls arī šeit jāņem vērā, bet nevar vienkārši piespiest cilvēks kaut ko darīt. Un mēs varam atkārtot neskaināmas reizes, bet cerība ir, ka šis brīdinājums signāls viņiem liks par to padomāt. Bet nav arī nekādu pierādījumu par to, ka šī ir etniska problēma. Ir bijuši signāli par to ārpus Sarājevs. Mēs uh, cieši sekojam notikumiem, bet izskatās, ka šobrīd uh, šis pasākums ir tāds uh, maz apjoma, labi organizēts. Un tāpēc mums arī jābūt vairāk klāt uz vietas un jāraida um, signāli par to, ka nedrīkst pieļaut konfliktus. Es uh, runāju ar Horvātijas ārlietu ministru, Serbijas ārlietu ministru un arī Turcijas ārlietu ministru tieši vakar vakarā par šo jautājumu, jo tur mums arī ir jādod kaut kāda atbilde, jāstrādā kopā. Pats arī kungs par šiem Itālijas jūras kainiekiem. Kā jau mēs ārlietu padomē teicām, Tas ir ne tikai satraucoši Itālijas valdībai, bet eh, ļoti satraucoši visām Eiropas Savienības valdībām, un es to uzsvēru visiem ministriem vakar, ka ja tiks pieņemts lēmums, ka tas, kas notika, eh, runājot par eh, karavīru darbību, pirātismu apkarošanas misijā, tad, ja tas tiek uzskatīts par terora aktu, tad, ja mēs visi darbojamies kopā vai individuāli darbojamies, tad eh, Itālija tiktu uzskatīta par teroristu valsti. Un es šo signālu eh, gan rakstiski, gan mutiski esmu raidījusi un esmu tikusies vairāk kārt ar eh, ārlietu ministru un uh, nacionālās drošības padomnieku un pagājuši nedēļu tikos ar viņu. Uh, Te nav vienkārši runa tikai par uh, nāvis sodu, tas ir jautājums arī saistībā ar uh, likumdošanu, tātad terorismu likumdošanu, tātad tiem, kas to nezina, es varu pateikt, ka uh, šos uh, karavīrus tiesās pēc pretterorismu likumdošanas. Tas nozīmē, ka Itālija tiks apzīmēta par teroristisku valsti. Paks kundze. Bosnija, kā jau es teicu, jūs uh, norādījāt uz uh, šo problēmu, ka atšķirīgi cilvēki devās uz atšķirīgām vietām, un tāpēc vakar runāju ar Serbijas, Turcijas un Horvātijas ārlietu ministru un citiem kolēģiem par to, ka mums ir jāstrādā, sadarbojoties dažādām valstīm, atbalstot valsti, kuru sauc Bosnija un Hercegovina, atbalstot dažādu grupu cilvēkus. Serbijas un Kosovas ministrs un uh, viceministrs būs eh, atpakaļ, ja nemaldos, 21. sesijā, lai Briselē atpakaļ, eh, lai apspriež šos jautājumus, un viena no lietām, ko mēs apspriedīsim, būs Bosnija. Jo tad, kad tika panākta vienošanās, es uzsveru, ka viņiem ir jābūt arī paraugam savā reģionā par to, kā atrisināt problēmas, par kurām cilvēki domāja, ka tās nav atrisināmas. Un rīcība, ko cilvēki īsteno, būs, eh, cerams, attiecībā uz visām kopienām un nepievērsīsies tikai vienai, dažādu iemeslu dēļ. Jā, es jau minēju Serbijas un Kosovas nolīgumu, tas tiešām ir vēsturisks, tas var būt ar milzīgu ietekmi, un mums ir jārisina šīs problēmas, kas ir saknē. Un šeit tiešām ir runa par politisku stagnāciju un ekonomisku stagnāciju. Uh, bezdarbs ir pārāk augsts, uzņēmējdarbība neattīstās, ir patiesas problēmas un, uh, un cilvēkiem tiešām nav iespējams um, uh, attīstīties, darboties tālāk un mums ir viņiem jāpalīdz. Es, uh, mēs zinām, kas mums ir jādara, bet mums ir arī jābūt gataviem pieņemt nopietnus lēmumus. Mm, tad Ojulāns kundze jautāja par Magnītiska lietu. Mēs šajā gadījumā esam spēruši bezprecedenta uh, soļus. Mēs esam snieguši paziņojumus, rakstījuši vēstules, tieši tāpēc, ka ir šīs, uh, šī vajāšana vēl pēc nāves. Un, uh, mums arī visās konsultācijās par cilvēktiesībām ar Krieviju tas ir minēts. Un tas vienmēr um, ir mūsu prātos ārlietu padomē, varbūt cilvēki par to nerunā, bet tas uh, tiek paturēts prātā. Mēs vienmēr esam uh, teikuši, ka šeit ir dažādi veidi, kā mēs varētu strādāt. Protams, tur ir vajadzīga vienprātība, un visi zina, kādas šeit ir uh, problēmas Krievijā. Šulc kungs par Gruziju. Un to, kas notiks Krievijā pēc Sočiem, mums vienkārši būs jāgaida un jāskatās, kas tālāk notiks. Uh, bet es eh, nezināju par to, ka ir šie Krievijas padomnieki Ukrainā. Es nevienu no viņiem neredzēju, bet es droši vien arī nevarētu viņus atpazīt. Ir tiešām šie stāsti par to, ka Krievija sniedz atbalstu. Viņi droši vien teiks, ka uh, Uh, viņi vienkārši sniedz atbalstu kaimiņu valstī, kas cīnās ar krīzi, jāskatās, kā tas viss attīstīsies, un kas par uh, attiecībā uz uh, telefonu noklausīšanos mēs zinām, kāda tur ir atbildi, vai ne? Van Ordena kungs par Centrālā Afrikas Republiku. Mēs vienmēr izdarām secinājumus un gūstam mācības, jo visās misijās, visās valstīs, uh, ir lietas, ko mācīties, un uh, militārā sadarbība ir uh, ļoti laba. Es nezinu, vai jūs esat apmeklējis uh, šo misiju un admirālu Tarantu, kurš to vada. Un viņi vienmēr uzsver, ka sadarbībā labā lieta ir tā, ka vienmēr ir ko mācīties un gūt pieredzi vienam no otra, un tas uh, ļauj mums attīstīties un uzlabot mūsu loģistiku un problēmu risināšanas kapacitāti. Āfrikas Savienība jau tagad pārņem no reģionāliem spēkiem Centrāla Afrikas Republikā šo misiju, un tas jau notiek, un tagad tiek skatīts, kā varētu izveidot ANO misiju. Tā varētu sākties uh, rudenī. Un, uh, Jūs zināt, ka drošības padomas rezolūcija tika pieņemta par šo misiju. Man ir jāsaņem vairāk informācijas par uh, tiem jautājumiem, ko jūs runājāt. Par Zimbabvi es tikko parakstīju um, procedurālo notu, un atbildes jūs jautājumu varētu būt jā, mēs tā domājam. Uh, jo ne tikai tāpēc, ka ir bijušas plašas diskusijas starp dalību valstīm uh, un arī to valstī, kura jums ir vistuvākā un kas ir ļoti cieši tur iesaistīta, bet arī ar daudziem politiķiem uz vietas, uh, ar daudziem esmu tikusies, kad viņi ieradušies Briselē. Mēs, manuprāt, šobrīd uh, esam pienācīgā situācijā, lai to darītu. Gadījumā, ja kaut kas noies greizi, mēs varēsim atkal pakāpties atpakaļ. Uh, Un šķiet, ka šis ir laiks, kad sāk darboties. Un šī sajūta ir, ka Zimbabvē kaut kas mainās, un man ir arī sajūta, ka tas notiek, un mums ir jārēģē. Bet no nu vietni jāsako situācijai, protams, Kukāna kungs par Serbiju, Kosovu. Un vai tas veicina reģionu stabilitāti? Jā, tāpēc, ka um, ar sarunām ir atrisināts daudz problēmas, tāpēc es nepiekrītu uh, Uh, tam, ka brutāli jāievieš tas, kas mums jādara Bosnijā. Bosnijas līderiem ir jāizlem, ka tas ir tas, ko viņi darīs. Viņiem ir jāsaprot, ka, lai valsts varētu attīstīties, viņiem ir jārīkojas. Un tas arī tas galvenais. Thank you very much. We have... Liels paldies. Mums vēl ir laiks dažiem jautājumiem. Līzaka kungs. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsādētāji. Yeah tā kā Nebrisāčiņš runā zviedriski, tad es varu runāt poliski. Pani visaka predstaviteļ, muša na moment jeszcze vručić do, do gru... Augstā pārstāve vēlējos vēl mazliet atgriezties pie Gruzijas. Es esmu referents par Gruzijas jautājumu. Šulc kungs pieminēja šo punktu. Uh, taču es vēlos runāt par šo drošības zonu noteikšanu saistībā ar olimpiskajām spēlēm. Tas nav vienīgais jautājums, kas mums rada bažas pēdējā Strasbūras pieņemtajā rezolūcijā. Mēs norādām uz to, ka Gruzijā tiek pārvilktas um, un veidotas robežas vairāku mēnešu garumā, un tās tiek uh, izveidots ar vien dziļāk eh, Tbilisī kontrolētajā zonā. Mūsuprāt, šis process ir jā, jābeidz. Eh, Baronas Seštons kundze, Kreslis Dorflers, eh, jautājums par Sīriju. cilvēki tiek iznīcināti un šī slepkavošana vēl joprojām turpinās. Mēs eh, redzam, ka bērni mirst, eh, cilvēki tiek sakropļoti, trūkst medikamentu slimnīcās un kā tad tagad Eiropas Savienības iniciatīva attiecīgi cenšas palīdzēt šim bēgļu sāpēm un neatkarīgi no tā, vai ir olimpiskās spēles, kādas ir eh, sarunas ar Krieviju neraugoties uz uh, kaut kādiem dabas apstākļiem. Mēs nedrīkstam aizmirst šo Sīrijas uh, postu, jo arī bez ķīmiskajiem ieročiem ir iespējams šausmīgi traumēt cilvēks, un īpaši šīs bērnu miršana ir vienkārši katastrofāla. Es eh, gribētu uzdot jautājumu par Ukrainas debatēm pagājušā nedēļā ar zināmiem aicinājumiem parlamentā pēc sankcijām. Es neesmu pārliecināts, vai tas būtu par, eh, jādara, vai jūs komentētu. Eh, otrkārt, eh, tik tiešām sadarbība ar Krieviju pēc Ženevas 2 ir ļoti būtiska. Ko jūs varētu teikt pēc Krievijas samita attiecībā uz perspektīvām un ieteikumu Sīrijas krīzes? Un visbeidzot, Ārlietu ministrs eh, Kovskis no Skopjes bija vakariņās mm, vakardien. Jūs mm, sapratīsiet, ka mums ir jādomā par situācijas eh, noregulēšanu šajā reģionā. Kāds jūsu prāt varētu, būs, varētu būt progress ar šo Eiropas Savienības kandidātu valsti? Paldies, priekšsēdētāji. Aštonas kundze, viens komentārs un viens jautājums. Komentārs par eh, svarīgo eh, lomu Eiropas Savienībā pēc Šveices eh, referenduma. Mm, kā jūs par to domājat? Otrkārt, par savienotajās valstīm, ko jūs sagaidāt no samitā nākošajā mēnesī, kas notiks ar Obāmu Briselē? Uh, Gospođo Ashton, e, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas je izjavio kako je... E, Perkovičs, Bosnijas Hercegovinas prezidentūras pārstāvis e, šajā krīzes laikā ir bijis ciešā kontaktā ar Turciju un lūdzis Turcijas palīdzību. Un kāds būtu jūsu komentārs attiecībā uz to, ka Eiropas Savienībā jāuzņemās vadošā loma vai uh, Petkoviča kungs arī kontaktējās ar jums vai kāds cits Bosnijas Hercegovinas pārstāvs un kādus konkrētus soļus Eiropas diplomātija eh, darīs? Eh, Paldies, priekšsēdētāji, Eštons kundze, apsveicam eh, uz komitejā, apsveicam par izvirzīšanu no, Nobelbalvai un par Bosniju Hercegovinu. Es saprotu, ka jūs drīzumā jau pirmdien apmeklēsiet Bosniju Bet gribētu pasvītrot to, ko tikko sacīja Kulkankungs un Ibrē Sāģiņš. Miers tika uzspiests Bosnijā, Hercegovīnā, un atsevišķi risinājumi ir jāuzspiež. Cilvēki neusticās vairāk vietējiem politiķiem. Ja mēs vēlamies pārvarēt esošo krīzi, tad mums ir kaut kas jānodrošina. Mēs, viņi sagaida, ka jūs būsiet tā persona, kas nāks ar risinājumu. Esmu pret. Uh, Eh, pārejas klauzulām, pret atlikšanu. Eh, runa ir par cilvēktiesībām. Ir jānodrošina funkcionējoša valsts. Un ir jāapzinās, ko sagaida cilvēki. Ka... Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. E, pani Visakā predstaviteļ. Paldies, priekšsēdētājs, saka Kovalkungs. Eštāns kundze. Kā jūs lūkoties uz to, ka Eiropas Savienība ar ASV kopā sagatavo plānu e, par kopīgu politiku attiecībā uz Ukrainu? Kādas ir jūsu personīgā pieredze? Un vēl gribētu zināt, vai enerģijas jautājumā kaut kas notiek saistībā ar Ukrainu. Uh, Mums jau ir parakstīts nolīgums, taču, kad runa ir par šo dienvidu vadu, tad šķiet, ka Ukraina ir vīlusies un iespējams, ka mums nākotnē nebūs juridiskais pamats sadarbībā, jo Ukrainā viss tas nedarbojas tā, kā tam vajadzētu būt. Un iespējams, ka Ukraina izstāsīs no šīs energopolitikas. Paldies! Paldies, divīs jautājumi. Pirmkārt, ka Ko jūs sagaidāt no sarunām ar Savienotēm valstīm un Kanādu par jauno vīzu režīma noteikumu rezultātu attiecībā uz vienādām iespējām dažādu dalību valstu pilsoņiem, jo vēl aizvien piecu valstu pilsoņiem ir vajadzīga vīza? Un otrs organizatorisks jautājums konkrēti par diplomātis, diplomāta karjeru ārējās darbības dienestā austrum eh, personām no austrum Eiropas valstīm, kuras iespējams ir strādājušas sadarbībā ar slepeniem dienestiem. Yeah, hmm? No, no. You can take them for, for more? Yeah. Mr. Kazak. Казахстан. Благодаря. Уважаема баронес Аштен, ще ви върна на въпроса за Ирак. Вие... Liels paldies, cienījumā augstās pārstāvs kundze, lūdzu, ļaujiet man atgriezties pie Irākas jautājuma. Jūs pieminējāt, ka varbdarbība tur pieaug. Pirms kāda laika parlaments pieņēma rezolūciju saistībā ar šo šausmīgo minoritāšu stāvokli, īpaši attiecībā uz turkmeņiem. Uh, Katru dienu mēs piedzīvojam izvarošanas, eh, slepkavības, eh, sprādzienu, uzbrukumus. Cilvēki vienkārši tiek noslapkavoti tāpēc, ka viņi dzīvo Kirbukā, tas ir uh, reģions, kur pastāv gan kurdu autonomija, gan arī citu kopienu intereses. Manuprāt, Eiropas Savienībā darīs pieteikumu, lai aizstāvēt šīs kopienas, vai jūsuprāt varētu vēl kaut ko darīt? Mums vēl ir trīs runātāji. Plenkovičs kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētāji, Aštons kundz. Ļoti uzmanīgi klausījos jūs sacīto pār Bosniju Hercegovīnu. Mums būtu jāskatās ne tikai uz sociālo eh, plaisu eh, Bosnijā, Hercegovinā, bet nemieri notika konkrēti vienā vietā un tāpēc kopā ar Sorensen kungu, ar militārajām operācijām, ar visiem pūliņiem, pirmdienas apmeklējumiem ir jārīkojās. Ja drīz un konkrēti, lai stabilizētu situāciju un Bosnija Hercegovīna neatkārtotu bijušo, eh, bijušās kļūdas, lai nepieļautu šādu atkārtošanos. Hvala lijepo, baronice Ešton. Vi ste rekli da su uglavnom nemiri nastavili. Lielas paldies, Eštons kundze. Jūs eh, teicāt, ka konflikti izraisīja cilvēku neapmierinātība. Uh, Jūs zināt, ka kapitālam ir nepieciešama caurskatāmība, atvērtība, un tas ir skaidrs signāls investoriem, tad viņi uzrīkosies uzmanīgāk. Es nāku no Horvātijas, un mūs, protams, ļoti interesē mūsu kaimiņu valsts Bosnijas Hercegovinas situācija, un ne tikai mūsu, bet arī visu Eiropas Savienību, jo tagad runa ir par vairāk nekā tūkstoti kilometru ār, ārējās Eiropas Savienības robežas Nu, Bosnā-Hercegovina nav nekāda cita alternatīva kā Eiropas Savienība, taču kā jūs varētu palīdzēt, lai situācija nomierinās un varētu arī turpināt dzīvot tālāk? Uh, mad madame, uh, thank you very much. Uh, Tons kundze, paldies priekšsēdētāji, Aštons kundze, kolēģi. Ar visu pienācīgo respektu par to, kas tiks sacīts tikko par Bosniju Hercegovinu, gribu sacīt sekojušo, respektēt mūsu laiku, izteikšos īsi. No manas puses divi jautājumi un viens paziņojums. Apzinoties sarežģīto sociālo situāciju un cilvēku nemieru, mums ir jāpaturprātā, ka nemieri, vardarbība, vandālisms attiecas ne tikai uz sociālo jomu. Un tagad abi mani jautājumi. Pirmkārt, ko Eiropas Savienība var darīt, lai aizstāvētu minoritātes no šīs vardarbības, un kā var aizstāvēt Horvātu e, tiesības, kuri ir vismazāk pārstāvētie Bosnijā, Hercegovinā. Un otrkārt, vai mēs varam apzināties citus procesus, kas iespējams varētu notikt eh, esošo notikumu aizsegā Bosnijā, Hercegovinā. Paldies, eh, turpina Katrīna Aštoni, mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Līzeka kungs, jūs runājāt pār Gruziju un robežām. Jūs eh, bijāt nobažījies par ap, Dienvidosetiju, Abhāzijā notiekošo, un arī es zinu, ka e, kādas kustības notiek e, Osetijā šobrīd, ir svarīgs sekot šiem notikumiem, un arī mēs atgādinām savu viedokli par Grūzijas teritoriālo integritāti. Ir ļoti svarīgi, lai Grūzija jūt mūsu spēku atbalstā viņiem, kā arī, lai mēs varētu strādāt, lai rezolūcija, par ko mēs esam vienojušies, tiktu īstenotu. Un jāpatur prātā, kāda ir, kāds ir pagātnes mantojums. Kraiselkungs, jūs jautājāt par Sīriju un par to, ka ir vajadzīgs atbalsts no atbalsts bēgļiem. Ir 6,5 miljoni iekšēji pārvietotu personu Sīrijā, kā jūs zināt, uh, daudzi miljoni, kuri cieš gan pašā valstī, gan ārpus tās. Mēs e, turpinājām e, konferenci Kuveitā janvārī, bet pat pēc pēdējā aicinājuma no ANO e, naudas e, līdzekļi savāktie nav pietiekami. E, ir nepieciešami medikamenti, ir nepieciešami līdzekļi to iegādēju un piegādēju. Un, ņemot vērā uz vietas no esošo konfliktu, situācija kļūst aizvien sarežģītāka. Pamierus, ko ir aizvien grūtāk kontrolēt, pat taiskaitā tos pamierus, kas ir iestrādāti Ženēvas divi E, procesā. Ir grūtības piegādāt pat pamat medikamentus, nerunājot nemaz par sarežģītām um, medicīniskām iekārtām. Domāju, ka mums ir jāmēģina savākt vairāk resursu. Tāpat arī mums vēl būs jādomā par Sīrijas atjaunošanu pēc tam, kad viss būs galām Richard Howitt, um, ļoti patīkami jūs redzēt, kā jau es sacīju par padomi, mūsu rīku kastē, tajā visā, ko mēs izmantojam, lai panāktu pareizās lietas, lai cilvēki būtu aizsargāti, mums ir arī kapaci, spējas rīkoties savādāk, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams. Taču mēs pirmkārt vienmēr mēģinām strādāt ar dialogu palīdzību, lai pārliecinātu tos, kuri ir interesēti virzības panākšanā. Ukrainas gadījumā vārdarbības organizatori ir vardarbības organizatori tiks saukti tiesas priekšā, cilvēkiem ir jābūt drošībai par tiesiskumu, un tālāk ir vesels jautājumi rinda par politisko vadību. Tālāk par Sīriju mēs tu regulāri apspriežam ar Krieviju dialogos, kas mums notiek ne tikai formālajos eh, eh, tikšanās reizēs, bet arī citkārt. Un nākošā saruna kārta par Irānu notiek nākošajā nedēļā. Eh, Krievija ir piesa, iesaistīsies šajā darbā, un mēs sadarbojamies labi. Un Sīrijas gadījumā šeit ir un gan par humāno atbalstu, gan uh, pār atbalstu Ženēvu divi procesām. Es par eh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Diskusijas turpinās, vakar es tikos ar ārlietu ministru un eh, esmu gandarīti, ka jūs sekot šiem jautājumiem. Es neko daudz par to netiekšu, jo mēs visi zinām, cik delikāta var būt situācija un arī tādu vēstījumu gribēju nosūtīt viņiem vakar. Miģāna Monkungs dodos uz savienotajām valstīm. Šonedēļ regulāri uzturu uh, kontaktus un par samitu runājot darba kārtība tika sagatavot tikai tagad, tad būšu Baltajā namā ceturtdien un viens no jautājumiem ir samita darba kārtība bet mēs skatīsim par plašiem ekonomiskiem jautājumiem un par ārpolitiku, kur piedalīsies valsts sekretārs Kerijs un es, kas dosimies uz samitu, un mūsu sadarbība ir, manuprāt, ļoti cieša un efektīva daudz, daudzos jautājumos. Domāju, ka tas tiks samitā atspoguļots. Stīrkungs, jūs runājot par, uzdevāt jautājumu par Turcijas ārlietu ministru. Man ir jāsaka atbildes nevaru sniegt. Mēs apspriedām galvenokārt sadarbību, mēs vienmēr esam runājuši ar Turciju par Bosniju Hercegovīnu un par to, kā mēs varam atbalstīt eh, valsti, kas varētu iekļaut, eh, iesaistīt arī sarunas ar Turciju. Keisinkungs. jānosaka miers. Jūs sākāt domāju, ka tad, kad ir bijis tāds karš, kāds ir bijis Balkānos, tad risinājuma uzspiešana, lai izbeigtu karu, bija būtiska. Nedomāju, ka šeit var pateikt citādi. Taču situācija ir grūti salīdzināma ar jebkuru citu, un mums ir politiski jādod iespēja līderiem, lai tie varētu strādāt tālāk. Situācija ir atšķirīga. Cilvēkiem ir jājūtas pārstāvētiem un nedrīkst pieļaut nekādu vardarbību. Ik viens, kurš ir apmeklējis šīs vietas, kur redz vardarbības pēdas, eh, kapakmeņus, apzināsies, ka nevar iedomāties situāciju, kur tas būtu kaut kādā veidā pieļaujams. Mums ir jāpalīdz viņiem šo mieru risinājumu noteikt pašiem sev. Kovačevkungs, jūs runājāt par diskusiju rezultātiem par to, lai visu dalību valstu pilsoņu varētu ceļot bez vīzas. Šis process notiek, un, bet par diplomātiskām detaļām es šobrīd nerunāšu, jūs arī to no manis negaidījāt. Kozakungs par Irāku. the, the minorities in the region. I think par minoritātēm reģionā, par turkmēņiem. Mēs visā darbā ar eh, Irākas iestādēm, ar eh, ārlietu ministru Sabārī, ar premjeru um, uzsveram, ka visas Irākas aizsardzība ir ļoti būtiska. Un eh, arī asociācijas nolīguma kontekstā mēs to uzsveram. Uh, Tātad eh, tā ir daļa no mūsu uh, eh, turpināšās dialogu struktūras un jebkurš um, pārmetums, ka minoritātes nesaskars ar pienācīgu aizsardzību, tiek ar viņiem apspriests. Un, ja jums ir kaut kāda pierādījuma par notikumiem, uh, es būtu pateicīgi, ja jūs man tos nosūtītu. Pinkavičs kungs par uh, par Pīteru Sorensonu un visiem pāriem šiem jautājumiem. Es piekrītu, ka mums ir jāsadarbojas Bosnijā un Hercegovinā. Tur ir uh, ļoti dažādi cilvēki uz vietas, kas uh, tik un tā sadarbojas, un, manuprāt, viņi šobrīd ļoti labi sadarbojas. Mums vienkārši viņi ir jāatbalsta. Suicas kundze. Uh, Un Buzeks kundze, jūs runājāt par Bosniju un Hercegovinu. Es piekrītu jums par investīcijām. Viena no problēmām ekonomikā, kura neattīstās, ir tas, ka cilvēkiem nav iespējas investēt, un viss šis stāsts ar Bosniju un Hercegovinu ir tas, ka ir ļoti liela vilšanās gan cilvēkos, gan institūcijās, un mums ir e, jārunā par šiem jautājumiem, kā šīs problēmas risināt un kā risināt arī bezdarbu, attīstot ekonomiku. Buzeks kundze, jūs runājāt par minoritāšu tiesībām un tās mūsu darbā ir ļoti svarīgas, lai panāktu uh, progresu, atbalstot Sariču Vinčī un uh, esmu arī centusies uh, uh, ietekmēt situāciju politiski valstī, kur eh, tā ir būtiski jāuzlabo. Liels paldies, saka priekšsādātājs, un eh, mums vēl ir desmit minūtes. Nē, paldies. Tātad mēs sa saņēmām desmit minūtes vairāk jūsu laika. Skaidrs ir tas, ka mēs. Uh, lēkājam no viena jautājuma pie otra, bet, nu, paldies, ka ieradāties. Un, manuprāt, mums vajadzētu turpināt diskusijas, jo ārpolitikas eh, jautājuma darba kārtība kļūst aizvien sāpīgāk. Tiešām tā jāsaka, ņemot vērā tos jautājumus, kas eh, ir mūsu darba kārtībā, jo īpaši turpmākajās dienās saistībā ar Ukrainu es jums vēlu visu to labāko. Paldies! Eh, Tiksimies drīz! That's... Herren, thank, uh, gentlemen, at 5 o'clock we'll start in Jan 4. Piecos mēs turpinām ēkā 4Q1 kopā ar DV visi, kuri grib uh, apspriest situāciju kopā ar uh, bijušo Dienvidāfrikas prezidentu Tabu Mbeki esat visi aicināti.